gan pulksten 11.30. Tagad mēs nonākam pie viceprezidenta Vlasaka ziņojuma, ziņojuma par nereģionālo politiku kā daļu no plašākām valsts atbalsta schēmām. Tagad vārds referentam. Vážení kolegové, pane komisaři. Priekšsēdētāji komisāri, kungs, dārgie kolēģi. Pavisam īsi pastāstīšu par savu priekšlikumu, ņemot vērā komisijas izmantotā laiku, lai pieņemtu reģionālo politiku. Mēs varējām sagatavot šo ziņojumu ļoti ātri, un tas apliecina šī temata svarīgumu. Kaut arī šis temats ir ārkārtīgi svarīgs, parlamentam ir, ir tikai padomdevēja loma šeit te nav paredzēta vispārējā parastā likumdošanas procedūra. Tāpēc atkārtošo, šis ir kārtējais demokrātijas deficīta paraugs Eiropas likumdošanas procesā. Mums ir bijušas debats par komisāru Almuņu par šo tematu. Daudzas izmaiņas ir iekļauts reģionālā atbalsta noteikumos no komisijas puses salīdzinot ar oriģinālo versiju, šīs izmaiņas ir augsta vērtējums un tās arī uh, uzlabos praksē Eiropas Savienībā. Gribētu pieminēt izmaiņas no 45% līdz uz 42%, proti, cik lielā mērā uh, lielie uzņēmumi var no reģion, reģionos piedalīties. Tā es arī augstu vērtēju iespēju izmantot kopīgo kapitālu uh, valsts atbalstam. Ir arī lielas liel, investīcijas, mm, kas tiek atbalstītas. Tas viss uzskatāms par pozitīvu progresu. Tomēr mēs neesam vienisprātis ar to, ka investīcijas ir īpaši vērtīgas, tad, ja tās īsteno lielie uzņēmumi. Pašreizējā prakse ir tik sarežģīta, ka tā atstāja ārpus uh, laivas lielos uzņēmumus. Reģionālie noteikumi bija paredzēti tikai mazākiem uzņēmumiem, taču tad, ja lielāki uzņēmumi uh, Eh, vēršas eh, pēc palīdzības, pēc reģionālā atbalsta, tad tas tomēr nenozīmē, ka lielie uzņēmējiem būtu jāpārkāpj, jāpārvar lielāki šēršļi. Ja komisija mazo vidēju uzņēmumu uh, Eh, noteikumu ziņā ir atteikusies no stingriem noteikumiem, varbūt varētu tāpat rīkoties lielu uzņēmumu gadījumā. Mums būtu jāsakas no šie, šiem dubultiem standartiem. Un tagad pieminēšu vēl vienu tematu, kuru minēja arī komisārs Almuņa. Uz to atsaucamies arī mūsu ziņojumā. Almuņas kungs uzskata, ka kohēzijas politika un reģionāla atbalsta politikai nevajadzētu būt vienu otrai papildinošai. Es uzskatu, ka tas uzskatāms par problēmu. Problēma ir tā, ka mēs izmantojam atšķirīgus datus, izmantojam atšķirīgus, atšķirīgas atbalsta kārtas, ir atšķirīgi noteikumi dažādām Eiropas Savienības politikām. Un arī atmirstīvais sloks eh, atšķirīgās politikas jomās ir atšķirīgs. Mums trūkst vienveidīguma, viendabīguma attiecībā uz termiņiem un attiecībā uz valsts atbalsta atgūšanu uzņēmuma pārcelšanās gadījumā. Es ziņu, ka komisija seko debatēm par jaunajām eh, vadlīnijām, tomēr vēl ir daži temati, kas ir uh, jāpabeidz, un birokrātiskā tieksme vēl arvien nav pārvarēta. Es uzskatu, ka mums būtu jābūt praktiskāk noskaņotiem un ceru, ka komisija arī šādi rīkosies. Paldies! Paldies referentam! Tagad eh, brīvā mikrofona procedūra. Ja tagad sākšu ar Sančesas eh, Šmitas konci lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies priekšstādātāju komisāru kungs, darbie kolēģi. Nu jau otro reizi šogad mēs pievēršamies eh, valsts eh, atbalsta reformai eh, reģionēm. Mēs zinām, ka nodokļu maksātāju naudai ne, nevajadzētu aizplūst lielajos uzņēmumos. Mēs zinām, ka ir nepieciešams līdzfinansējums no reģionālajiem uh, varas iestādēm un jānosaka stingri noteikumi konkurētspējas uzmantošanai, veicināšanai. Protams, mēs esam pret līdzekļu izmantošanu uzņēmumu pārcelšanās procesiem. Kāpēc vajadzētu piešķirt ar, eh, kaut kādas īpašas noteikumus eh, vieniem uzņēmumiem vai citiem reģioniem? Uh, Kāpēc būtu jāizvērš šī atšķirība starp lieliem un maziem uzņēmumiem? Zināmies, reģionam svarīgs ir nevis uzņēmuma lielums, bet gan cik lielā mērā ir tāda, tas ieguldījums vietē ekonomikā. Ir jāparedz arī īpaši noteikumi pierobežu reģionam. Paldies! Paldies, Klēvas kundze, lūdzu! želela osebno zahvaliti poročevalcu kolegu Vlasaku. Paldies, es gribētu personīgi pateikties kolēģim Vlašekungam par, par šo ziņojumu un es biju arī viņa ēnu referenti pēdējā, pagājušā nedēļā. Jāsaka, parlaments ļoti efektīvi rēģēs komisijas veikto darbu reģionālās valsts atbalsta jomā. Šī joma ir ārkārtīgi svarīga. Reģionālās at, attīstības komiteja vienmēr uzsvērusi, ka nepieciešama labāka caurskatāmība jānosprauž skaidrāk saikni starp atbalsta politiku un citām Eiropas Savienības politikām, īpaši kohēzijas politiku un attīstības, eh, reģionālās attīstības politiku. Eh, komisārs Almunis kungs īpaši minēja šo lietu, bet tas ir īpaši svarīgi, ņemot vērā izmaiņas valsts eh, reģionālajā atbalstā jaunā finanšu plāna ietvaros, jo mūsu ekonomikām ir nepieciešami ļoti skaidri noteikumi Tātad tas attiecas uz valsts un reģionālo atbalstu, un tas ir Eiropas institūciju pienākums nodrošināt šādus skaidrus noteikumus. Paldies, bankas kungs. Nav ieslēgts mikrofons zālē. Mikro. Jetzt gut. Thank you. Okay. Uh, tisztelt képviselőtársaim, elnök úr! A jelentést... Cienījamie kolēģi, priekšsēdētāja kungs, uh, Es esmu vienisprātis ar referentu tajā ziņā, ka varbūt nav pats piemērotākais brīdis, lai runātu par valsts subsīdijām un atbalstu, uh, lai, to, mm, lai tos mainītu un samazinātu. Un krīzes laikā valstī ir svarīgs uzdevums radot jaunas darba vietas un atbalstot vismazāk, visnabadzīgākos reģionus. Tie reģioni, kuri līdz šim e, pamatoti saņēma e, atbalsta maksājumus, bet e, pēc jaunā regulējuma to vairs nevarētu saņemt, ja tas tā notiktu, e, tad izveidotos jauna konkurence, e, netaisnīga konkurence, jo mūsu interesēs ir e, veicināt Eiropas konkurenci. Bet eh, vēlāk mēs varam atgriezties pie šīs tēmas. Sirsnīgs paldies, ka priekšsēdētājs tagad Ferēras kungs. Paldies priekšsēdētāji. Eiropas Savienības noteikumi par tā saukto valsts atbalstu ir eh, viens no veidiem, ko izmanto, lai nepieļautu valstu nedemokrātisku iejaukšanos uh, valsts uh, ekonomikā. Manuprāt, tādā veidā tiek atvērta tirgus, uh, tiek grauds tirgi, padarīti tie par diktatūrām, un mēs liekam privātās intereses augstāk nekā sabiedrības labumu. Tad, kad reģiona saņem valsts atbalstu, tad uh, uzņēmumi ienāk šajā reģionā, bet tikko kā šis valsts atbalsts beidzas, viņi iziet no šī reģiona un atstājies sevis uh, pilnīgi sagrautības aina. Šķiet, ka vismazāk attīstītie reģioni no tā cieši visvairāk, jo attālums tos uh, šķir no attīstītākiem reģioniem, un tas tikai palielinās. Ir nepieciešama valsts intervence un plānošana šai jomā, un uh, Eh, attiecīgi noteikumi jāveido. Paldies, Bazesku kundze. Domnule președinte, cât timp ajutoarele de stat sunt folosite. Paldies, priekšsādātāji. Eh, valsts atbalsts ir jāizmanto atbilstošiem mērķiem, un tādējādi tas var eh, dot ieguldījumu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības izaugsmu un konkurētspēju. Šis atbalsts jāvērš uz mazāk attīstītiem reģioniem un tiem sektoriem, kas reāli var tiešām uzlabot izaugsmu atbalsta, valsts atbalsta modernizācijai jānotiek izprotot pašreizējo krīzi un ņemot to vērā. Pirmam kārtām, pirmais mēģis ir samazināt bezdarba, bezdarba jauniešu vidū. Budžeta resursi, protams, ir ierobežoti visu valstu atbalstam, un tāpēc šis atbalsts jāizmanto pēc iespējas precīzāk un efektīvāk, un tieši tāpēc es atbalstu noteikumu vienkāršošanu šai jomā Un ir nepieciešams labāk informēt nacionālās iestādes par to, kāds ir uh, to informēšanas pienākums. Uh, eh, Tātad uh, eh, procedūra jāpadara tekošāk. Paldies! Paldies, un tagad komisiju pārstāvē Šemets kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, cienījamies deputāts. Augstu vērtēju Lasē kungu ziņojumu par reģionālo politiku kā daļu no plašākām valsts atbalsta schēmām. Esmu priecīgs norādīt to, ka re, reģiona attīstības komitejas insētais ziņojums arī jātāja no uh, ekonomikas un sociāla lietu komitejas uh, mm, viedokļu un arī sociāla lietu nodarbinātības uh, komitejas viedokļu. Arī komisija uzskata, ka ir svarīgi noteikti 2014. un 2020. gada valsts atbalsta vadlīnijās šos aspektus. Šim vadlīnijam ir jānodrošina, kā atbalsts nekropļo konkurenci un tirzniecību vispārējā tirgu. Šīm vadlīnēm jāļauj pieņemt, pievērst uzmanību tajos gadījumos, kad ir izmantots plašs valsts atbalsts, kas varētu ietekmēt vienoto tirgu. Dalībvalstis vispārējās uh, regulas ietvaros var izmantot plašu atbalstu bez ex-ante apstiprinājuma no komisijas puses. Jānodrošina konsekvence starp Eiropas Savienības mm, koherents politiku un eh, valsts atbalsta politiku. Tāpēc visa pamatā ir jābūt valsts atbalsta modernizēšanai, un tas nodrošinātu efektīvu kohēzijas politikas īstenošanu. Taču ir jānorāda uz to, ka Eiropas kohēzijas politika un Eiropas Savienības eh, valsts atbalsts kontrolas politikai ir atšķirīgas rakstura iezīmes. Tās ir uh, konsekventas, taču nav pilnīgi vienāds. Ir arī īpaši pieeja lielajiem uzņēmumiem, lielajiem investīciju projektiem pie jūras reģionās. Šāda veida investīcijas vis, visticamāk kropļos un konkurenci un arī mazāk nodrošinās pieeja mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Konkrēti noteikti vēl tika apspriest, ņemot vērā Eiropu padomes 2014. gada, 2013. Eh, gada februāra secinājums ir pieņems lēmums nedaudz palielināt eh, par 45% līdz 45% palielināt Eiropas Savienības iedzīvotāju pārklājumu 27 dalību valstīs. Un Tātad tagad vispārējais iedzīvotāju skaita sēgums ir 67%. Un tas arī ļaus pievērst lielāku uzmanību tiem reģioniem, kas vairāk ir, kam vairāk nepieciešams atbalsts. Un tas arī paredzēs dalībvalstīm iespēju risināt tādas reģionāls uh, nevienlīdzīgas situācijas jautājums, kā saistībā ar uh, kalnapvidiem vai piekrastes un uh, salu reģioniem. Komisija ir paredzējusi paildzināt pašreizējos noteikumus un arī reģionālos vadlīnijas līdz 2014. gada jūnijam, lai dalībvalsts varētu sagatavoties jaunajiem noteikumiem, kas stāsies spēkā 2014. gada 1. jūlijā. Vēl ar vienu komisijā tiek apspriesti vēl citi noteikumi, kas varētu tikt izmainīti. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to debatas par šo punktu ir beigušās un balsojums rītdien 11.30. Līdz ar to tagad mēs esam nonākuši pie pēdējā darba kārtības punkta šodien, proti par Higinsa kunga ziņojums par stratēģiju attiecībā uz Eiropas ceļu nodevu, elektroniskās iekašē ceļšanas pakalpojumu un vieglo personīgo transporta līdzekļu viņa